stabilizējat parlamentu, eh, aktīvi aplaudējot un eh, runājot par klimata steidzamību, tajā pašā laikā izrakstot čekus eh, starptautiskiem piesārņojošiem uzņēmumiem. Tas tiešām ir absurdi un um, lieki. Mums ir jāraugās uz klimata katastrofu tieši un sākumā fosila um, enerģija ir jātur um, zem zemes un nevajadzētu izmantot. Paldies! Tagad Mordī kundze. Paldies! Šis saraksts jāteic, ka tur ir daži virkne projektu, kas ir saistīti ar fosilo enerģiju. Tiek runāts par gāzes izmantošanu pārejas periodā, bet te mēs redzam, ka runa ir par investīcijām 40-50 gadu laikā. Kas tas par pārejas periodu? Uh, Ir jāveido jaunas enerģijas struktūras, kas nebalstās uz fosilo enerģiju, jo tas ir pretrunā ar klimata mērķiem, pretrunā ar Parīzes vienošanos, un mums taču ir pozīcija vairāk kārtīgi izteikt šajā jomā. Tagad šie projekti tiks vēlreiz izvērtēti, es ceru, ka komisija uh, reāli pievērsīsies šim jautājumam un paraudzīsies arī kāds ir parlamenta viedoklis, jo mēs esam lēmuši runāt par klimata steidzamību. Eh, mēs runājam par eh, Parīzes vienošanos, un eh, parlaments vēlas, lai Eiropa būtu oglekļa neitrāla. Mums nevajadzētu atbalstīt projektus, kas ir pretēji mūsu mērķiem. Paldies! Bogdans Ronza. Paldies, priekšsēdētāji! Ļoti laba ziņa šis projekts vairākām valstīm, jo gāze ir ļoti liederīga. Un tā ir īpaši ilgspējīga enerģija, enerģijas avots īpaši pēc komunisma e, valstīs. E, notiek investīcijas, e, investīcijas, kas palīdz valstīm izrauties no savas Eh, ekonomiskās pozīcijas, kas saistās ar postkomunismu, un eh, izrauties no šīs mantotās sistēmas. Un tagad, par, pateicoties kopīgiem balsojumiem parlamentā, mēs varam vienoties, mēs varam mainīt izejas punktu. Mēs katrs varam uzņemties eh, savu enerģētisko atbildību. Pateicoties šim balsojumam, mēs varēsim turpināt finansēt uh, starp savienojumu veidošanas ar Poliju, Norvēģiju, Poliju, Ukrainu, Poliju, Čehiju, Poliju, Slovākiju, būs arī gāzes vats eh, Baltijā, un mēs turpināsim veidot šīs infrastruktūras, kas ļaus manai valstī nodrošināt eh, enerģētisko neatkarību. Paldies! Nu, tagad Stinčiša kungs eh, no neatkarīgajiem deputātiem. Uh, Liels paldies! Ir eh, vesels projektu sāraksts, to starp gāzes termināls, Korkas salā. Ir jāpadomā par to visu. Nu, un, ja e, ir tāda situācija kā Horvātijai, tad šāds projekts var apdraudēt mūsu prasmes eh, tehnoloģiju jomā un citās nozarēs. E, tad nu šāda pieeja ir eh, katastrofiska. Ir daudz projektu, kas apdraud eh, vietējo eh, ekonomiku Horvātijā, un mēs jau pārāk daudz maksājam par ūdeni, par atkritumu apsaimniekošanu un tā tālāk. Un Horvātija mm, atrodas visai tālu no citām valstīm, arī tai ir ļoti augsta maksa par elektrību, ir jāizmanto savienojumi ar Austriju, citām valstīm. Mēs jau tāpat pārāk dārgi maksājam par eh, dažādiem projektiem, un tad man jāsaka, ne, paldies šādiem piedāvājumiem. Paldies. Tagad Džambaski kungs, viena minūte. Paldies, es biju pret šo iebildumu, pret šo ziņojumu, tāpēc, ka Kas tad ir domāts ar šo neprātu? Jūs balsojat pret gāzes vadiem, jūs balsojat pret oglēm sildītām fabrikām, bet jūs principā nododat uz ārpusi darba vietas. Jūs balsojat pret Eiropas sabiedrībām, pret Eiropas labklājību, galvenokārt austrum Eiropas valstis to visvairāk izjūt. Tīra enerģija mm, ir ļoti laba un eh, izdoms un mm, visādi plāni, tas viss ir brīnišķīgi, bet eh, saule nevar spīdēt naktī. Vējš. Nu, par to ir, eh, tas ir ļoti svārstīgs un mm, zaļais tēmats, nu, tas eh, ir jārisina. Nākamā runātāja kumpulinātri, paldies! Šis eh, kopīgo interešu projekts, eh, par ko balsojām šodien, runā par, ko, par plašāku regulējumu Un mēs tagad sagaidām, lai komisija piedāvātu uzlabotu tekstu. Ir jāuzlabo tīkla Eiropā, jāuzlabo starpsavienojumi konkrētāk. Un te mm, mēs atļāvāmies izvirzīt kritērijus, kas labāk atbilst politiskai grībai Eiropā, lai risinātu klimata pārmaiņas, un te mēs eh, mm, eh, sūtam spēcīgu vēstīju komisijai. Mēs norādām, ka šiem sārakstiem ir jānodrošina uh, atbilstība mūsu lielajiem politiskajiem mērķiem, lai eh, varētu notikt pārēju zaļu ekonomiku ar zemu oglekli. Es personīgi balsoju par šo sārakstu, kaut arī tas nav ideāls, ir vismaz trīs ceturdaļu projektu, kas tomēr ļauj uzlabot elektrotīklus, un manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Ir jāvērš mūsu uzmanība šim jautājumam. Ir arī jā padara šie projekti par konkrētākiem. Es nezinu, vai ir vēl kādi projekti, kas nav saņēmuši finansējumu, kur dalību valstis ko vēlētos, bet es redzu, ka mēs esam būtiski uzlabojuši situāciju pateicoties šeit esošajiem elementiem. Kelly kungs, nu, 400, vairāk kā 400 mm, deputāti atbalstīja šo iebildumu. Es saprotu, ka mērķis ir eh, veidot labi darbojošos energotīklu un ir jānodrošina droša piegāde mm, eh, enerģijai. Tāpat ir jānodrošina darba vietas attiecīgajos reģionos, un tas ir kā pakotne, un tiek atbalstīts kā pakotne. Te ir virkne svarīgu projektu Eiropā, kur eh, visur ir jāievēro enerģētikas savienības mērķi. Un nu, tāpat ir virkne svarīgu projektu, tos starp eh, ķeltu starp savienojums, arī savienojums ar Franciju, elektrosavienojumu ar, ar Īriju un apvienoto karalisti, un arī atjaunojamo resursu mm, spēkstacijas. Te mēs virzāmies pretī atjaunojumai enerģijai, lai būtu 70% mm, atjaunojumās enerģijas līdz 2030. gadam. Es saprotu satraukumu par gāzes projektiem. Uh, Nu, projekti rāda, ka gāzes enerģija būs svarīga loma uh, veicot pāreju uz uh, jauno modeli un transporta sektorā mm, un mm, tā citviet. Paldies! Un tagad nākamais punkts, par ko skaidrosim balsošanu. Eiropas Savienības stratēģijas ieviešu dzimuma orgānu kropļošanas pārtraukšanai pasaulē. Un vārds Kelehera kungam. Jā, es balsoju par šo rezolūciju, un es arī piedalījos debatēs par šo jautājumu 2011. gadā, kad īrijā tika sagatavota likumdošana, lai vērstos pret šādu barbarisku rīcību, neatkarīgi no kultūras, reliģijas vai kā cita. Tas jebkurā gadījumā ir uh, pret. Uh, principiem par eh, cilvēku pašu, eh, pašnoteikšanu pār savu ķermeni. Tāpēc es balsoju par šo rezolūciju un es aicinu komisiju un dalībās nodrošināt, ka likumdošana ir spēcīga. Un es aicinu uh, eh, Nacionālas parlaments pievērsties šim jautājumam, lai tik tiešām notiktu vēršanās pret cilvēkiem, kas uh, piedalās uh, sieviešu dzimuma orgānu kropļošanā. Mums ir jānodrošina, ka uh, Mums ir atbalsts veselības aprūpes eh, darbiniekiem, lai tie, tās sievietes, kas cietušas no šīs rīcības, varētu iegūt palīdzību. Es aicinu dalībvalstu parlamentus uh, iestrādāt šo priekšlikumu likumdošanā. Paldies, un uh, tagad vārds uh, Marijānī kungam. Paldies, priekšsēdājs, protams, balsoja par šo rezolūciju. Sieviešu dzimuma orgānu kropļošana ir nepieņemama, un to īsteno dažas islāma sektas. Šāda prakse tiek ieviest arī Eiropā. Tā ir saistīta ar masveidu imigrāciju. Dažādu kultūru pārstāvji uh, ierodas Eiropā un um, nevajadzētu naiviem pēc tam brīnoties par to, ka šāda prakse arī tiek importēta Eiropā. Uh, Mums jāsaka pavisam skaidri, eh, ka ir absolūti nepieciešama eh, šāda te praksi. Tas šokē mūsu vispārējos principus un apdraud mūsu kontinentu. 600 tūkstošiem sieviešu draud uh, kļūt par upuriem šādai praksē. Mums ir jāīsteno Eiropas līmeņa stratēģija, lai izplatītu Eiropiešu dzīvesveidu un vērstos pret šādu praksi. Uh, Mums ir jāsaprot, ka pie tā viss noveda mūsu multikulturālisms, un, un tāpēc arī mēs balsojam par šo rezolūciju. Paldies! Paldies! Un tagad vārds uh, Jorons kundzei, bet šķiet, ka viņa nav zālē. Tad nākamajam runātājai vārds Peleķie kundzei, un redzēsim, vai Jorons kundze atgriezīsies zālē. Paldies, priekšsēdētājs, priecājos par to, ka izdevās pieņemt rezolūciju, par kur balsoju arī es, protams. Pēc rezolūcijas pieņemšanas un Eiropas Savienības uh, pievienošanās Stambuls konvencijai, es domāju, ka šis jau atkal ir spēcīgs signāls, kurš sūtām pret uh, vardarbību, uh, ar kur notiek vēršanās pret sievietēm. Uh, ir mērķis izskaut šādu praksi līdz 2030. gadam, bet mēs redzam, ka joprojām 600 tūkstoši sieviešu um, Eiropā uh, ir pakļauts šādai praksē. Tas ir uzbrukums sievietes dvēselēm, sievietes ķermenim, un šāda rezolūcija parāda, ka uh, Pie šādas prakses novēd arī nevienlīdzības starp sievietēm un vīriešiem, un pretēji iepriekšējiem runātājiem es nevēlos vērsties pret kādas konkrētas reliģijas pārstāvjiem. Mums ir jācenš īstenot preventīvas pasākums un veicināt sieviešu emancipāciju. Paldies, paldies, un mūsu nākamā runātāja Višņēvskas kundze. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi! Es uh, esmu pret jebkāda veida vārdarbību uh, eh, pret sievietēm, un tā skaitā arī pret dzimumu orgānu kropļošanu. Tā ir praksa, kur diemžēl sastopam arī dažās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Dzīvnieciskā veidā tiek uh, ievainotas sievietes, tāpēc es balsoju par šo rezolūciju. Diemžēl dažas politiskās uh, grupas vēlējās uh, šo punktu izmantot uh, savu politisko darba kārtību īstenošanai. Tāpēc es nenobalsoju par dažiem punktiem, kas bija paredzēti šajā rezolūcijā. Piemēram, 5. un 21. punkts, kurā runāts par reproduktīvo veselību. Gal galā šajā rezolūcijā galvenokārt domāts par uh, vēršanos pret uh, sieviešu dzimumu organu kropļošanu un palīdzību, uh, medicīnisku palīdzību šīm sievietēm pēc tam. Tāpēc es neatbalstu dažus punktus, eh, skaitā arī to, ka Eiropas Savienība pievienojas Stambuls konvencijai. Paldies, un tagad vārds Andersons uh, kundzei. Eiropas parlaments šodien pieņēmis rezolūcijas priekšlikumu, ar kur mēs esam izlēmuši vērsties pret sieviešu dzimumu organu kropļošanu. Uh, visā pasaulē. Diemžēl um, tas ir tikai un vienīgi um, runāšana. Sieviešu dzimuma orgānu kropļošanu nav iespējams uh, pārtraukt, uh, ja mēs tagad nākam klajā ar dažādiem plakātiem un gluži vienkārši par to runājam. Decembrī vienlaikus uh, tika noraidīta mana rezolūcija, ar kuru es um, piedāvāju paplašināt Stambuls konvenciju. Nepietiek ar to, ka mēs eh, runājam eh, par atbalstu un patvērumu sievietēm, kuras cieši, cietuši no šādas prakses, jo tas uh, tikai novad pie tā, ka arvien vairāk notiek šāda uh, vēršanās pret uh, sievietēm, jo viņas kā tā cenkurs tādējā tiek nosūtīts uz Eiropu. Mēs visi zinām, ka Īslāms uh, vēršas pret sievietēm un tas, kurš to nesauc vārdā, nevar arī atrisināt šo problēmu. Tāpēc es vēlos teikt pavisam skaidri, sieviešu dzimuma orgānu kropļošana, tai nav vietas Eiropā tieši tāpat kā islāmam. Paldies! Paldies! Nākamā runātāja Brunis kundze. 600 tūkstoši sieviešu Eiropā kļuvušas par upūriem sieviešu dzimumu orgānu kropļošanai. Ja tas pastāv Eiropā, tas nav nekas eiropisks izcelsmes, nekā tāda nav mūsu vēsturē, tradīcijās un reliģiskajās prasībās. Ir tikai 19. gadsimta dažās marginālās sektās bijusi, ja pastāvēja šāda sakta. Tas sek, eh, pastāvēja šāda praksa. Diemžēl tas viss tiek importēts. Uh, Un tas, ka šāda prakse pastāv, liecina par to, ka mēs ciešam no masveida imigrācijas. Ja mēs vēlamies eh, cīnīties pret šo barbarismu ārpus Eiropas Savienības, tad tas arī būtu jādara, nevis jāimportē šī problēma. Eiropā, kā to piedāvā Stambuls konvencija, 30 miljoniem sieviešu draud šādu dzimumu orgānu apgrauzi, apgraizīšanu. Aizsargāsim viņas savās valstīs un. Uh, neizmantosim to kā papildus motīvu, lai veicinātu imigrāciju. Paldies! Paldies, un tagad vārds Pospišil kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es, protams, balsoju par šo rezolūcijas priekšlikumu, jo šāda prakse ir absolūti nepieņemama, jo tā ir cilvēku ievainošana. Vismaz Eiropas Savienībā dalībvalstīm vajadzētu labāk sadarboties un apkarot šādu praksi. Un būtu ļoti labi, ja tas notiktu ne tikai vārdos un uz papīra, bet lai kaut kas tik tiešām notiktu praktiski. Mums ir jācenšas labāk vērsties tiesiski pret šādiem pārkāpumiem, un mums ir jānotiesā vainīgie. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam izskaust šādu praksi. Kas attiec uz trešām valstīm, mums ir jāsniedz uh, ekonomiskais atbalsts um, šīm dalībvalstīm un jārunā par cilvēktiesību aizsardzību. Paldies, paldies, un tagad vārds uh, Steigrūdas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Sievietes, kur dzimuma orgāni tiek uh, apgraizīti, bieži vien ir ar zemāku izglītības līmeni. Un jāsaka, ka šādas te. Um, prakses um, sekas sievietēm atstāja uz visu uh, mūžu. Tas rada problēmas arī dzemdībās un vēlākajā dzīvē. Bieži vien šīs sievietes gluži vienkārši nomirst. Un cilvēki, kas uh, īsteno šādu uh, spīdzināšanu, viņi ir jāved tiesas priekšā. Tik daudzus gadus pēc attiecīgas likumdošanas ieviešanas Zviedrijā neviens tā arī nav ticis notiesāts. Mēs redzam, ka Zviedrijas valdība ir darījusi pārāk maz un pārāk vēlu. Lielas paldies! Un nākamais runātājs Rēlkungs. Priekšsēdētāji, šodien mēs uh, nobalsojam par rezolūcijas priekšlikumu, lai izskaustu sieviešu dzimumorganu kropļošanu. Par ko mēs runājam? Uz ko tas attiecas? Uh, Tās ir jaunas sievietes, jaunas meitenes eh, vecumā no 5 līdz 13 gadiem, kuras bez jebkādas eh, anestēzijas viņām tiek nogriezt klitors, tiek apgriezts uh, iekšējās kaunamlūpas un. Un pēc tam, kad šīs sievietes aprecas, Bieži vien viņus apgrāz arī šis jaunais vīrs. Tāda barbariska praksa ir jāpārtrauc. Tā līdz tā to piedzīvo 200 miljonu sieviešu. Un kur tas notiek? Tas notiek islāma valstīs. Par to ir skaidri jārunā. Mums ir jāpasaka, ka tas notiek islāma valstīs, un ar šo imigrāciju šāda bargariska prakse eh, tiek īstenot arī Eiropā. 600 tūkstošiem sieviešu tas ir eh, ticis izdarīts Eiropas Savienībā. Ir jāpārtrauc šī praksa. Paldies, paldies, un tagad vārds Fidžerāts kundzei. Paldies, es atbalstīju šo rezolūciju Tā ir fiziska, seksuāla un psiholoģiska vārdarbība, kas eh, tiek īstenota eh, jaunām meitenēm līdz 15 gadu vecumam. Tas nav kas tāds, kas notiek tikai Āfrikas kontinentā lai gan eh, Gvinijā 97% sieviešu tas ir ticis izdarīts, Etiopijā 65% apmērā. Uh, Un, bet, protams, tas notiek visā pasaulē - Indonēzijā, Malaizijā un arī šeit Eiropā. At, atcerēsimies, ka jauns meitenes un sievietes, kas iet mūsu skolās un uh, dzīvo Eiropā, arī viņām pastāv risks, ka viņas uh, var tikt šādā veidā izkropļotas. Kādā Nesenā konferencē Nairobi mēs redzējām, ka arī jauni e, cilvēki, arī jauni vīrieši vēršas pret šādu praksi. Mums ir jādara viss iespējamais, lai pārtrauktu sieviešu dzimumu kropļošanu šobrīd. Paldies! Un tagad vārds Dilapīs Garonas kundzei. Lielas paldies par doto vārdu. Mūsu balsojums. Mm, ir tāds, ka mēs esam pilnīgi pret uh, sieviešu dzimorgānu kropļošanu, bet to nevar mm, skatīt uh, tikai kā vienkāršu diskrimināciju. Un, mm, uh, ja to saista kopā, tik vienkārši tā ir daļa no problēmām, jo tā ir vēl. Uh, Mm, problēma, ka sieviete netiek, uz, nu, netiek uztverta par personu, viņa, viņas būtība tiek iznīcināta un viņa tiek padarīta tikai par tādu vergu. Un kaut arī tas tiek noliegts, bet tas ir arī ar reliģiju saistīts jautājums, tas ir ar kultūru saistīts jautājums. Nav tikai vīrietis pret sievieti, bet arī ir sieviete pret sievieti, sievietes pret sievietēm. Un, uh, šis eh, sāpīgais jautājums tika izmantots, lai mūs eh, masīvi mm, mobilizētu feminisma jomā eh, pret tiem, kas veic šo tik šausminošo praksi. Runājot par rietumu vērtībām, uh, Eh, sievietei nekad nav bijis šāds aizsardzības trūkums, bet citu vietu tas ir nepieciešams. Tas ir kā mūsu eh, kompass, un mēs nesniegsim panākums, ja mēs necīnīsimies pret problēmas eh, saknēm un cēloņiem. Paldies, tagad uz vienu minūtu, Botoškungs. Paldies, priekšsēdētāji bērni nav neviena īpašums, un mums ir jāsaka skaidri un gaiši, ka mēs paši vēlamies kaut ko lemti, sevišķi, ja runājam par savu ķermeni. Četri miljoni meiteņu katru gadu pasaulē tiek pakļauts riskam, ka viņu uh, dzimuma orgāni tiks sakropļoti. Nekāda iemesla dēļ uh, vecāki, vecvecāki vai kāds no paplašināts ģimenes izdomā, nu, ka tas ir nepieciešams vai ka vienkārši tas ir kultūras mantojums. Nav pilnīgi nekāda ieguvuma no šādas procedūras un ārkārtīgi daudz uh, veselības apdraudējumu. Pat uh, uh, sievietes riskē kļūt sterilas uh, šādas, ba, šāda barbarisma rezultātā. Un, uh, piemēram, uh, Nedrīkst pieļaut, eh, ka šādas, eh, ka meitenes joprojām no tā cieši arī Eiropā ir jāaizsargā cilvēktiesības un uh, tiesības būt nesakropļotām noteikti ir cilvēktiesības sastāvdaļa arī meitenēm un sīvietēm. Ja mēs vēlamies, ja šīs meitenes kļūtu par mūsu sabiedrības locekliem, viņas ir uh, jāaizsargā pēc iespējas ātrāk, tad, kad tas ir nepieciešams. Balsoju par šo rezolūciju un domāju, ka tas ir sākums kaut kam. Paldies! Un tā Tagad Brečionovas kundze no EKR grupas sieviešu dzimumu orgānu kropļošana, jeb FGM, ir viens no ļaunākajiem noziegumiem, ko var pastrādāt pret sievietēm. Viņas cieši neizsakāms fiziskas sāpes, pēc tam tas rada milzīgas. Uh, Mm, fiziskas un morālas problēmas. Ir nepieņemami, ka vēl kādā ducī valstu 21. gadsimtā tas tiek uh, piekopts. Simtiem tūkstoši sieviešu ir pakļauts šādai uh, briesmīgai procedūrai. 600 tūkstoši no sakropļotajām sievietēm dzīvo Eiropas Savienības teritorijā un vairākiem miljoniem joprojām ir gadu pasaulē tas draud. Mums ir jāpasargā šīs meitenes, ir jādomā par dzimumu līdztiesību, un viens no galvenajiem soļiem, kas būtu jāspēr, ir šīs briesmīgās prakses izskaušana. Mēs te runājam par sieviešu kvotām, uzņēmumos un politikā, bet arī e, šādai briesmīgai praksē beidzot ir jāpieliek punkts. Paldies, tagad Zahradila kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es uzskatu, ka mēs visi Eiropas parlamentā varam būt vienis prātis. Ir nepieciešams pilnībā izskaust šo necilvēcīgo ieradumu. Es gribēju atgādināt, ka EKR mūsu politiskā grupa un mūsu deputātes Asita Kanko un Jadviga Višņēvska uh, Eh, inicēja to visu, un arī 2019. gadā mēs eh, izvirzījām eh, Kenijas kustību Restore Saharo balvas kandidatūrai. Tās bija meitenes, kas palīdz, mēģina palīdzēt FGM upuriem. Mums ir jādomā, kā konkrēti vērsties pret šo barbarisko praksi. Priekšsēdētāja vietnieces kundze, es gribētu jūs arī uzaicināt uz pasākumu, ko veltīsim šim tematam un uh, rēķinos ar jūsu atbalstu. Protams, ka mēs balsojam par rezolūciju. Paldies! Tagad esam uzklausījuši balsojumu skaidrojums par šo rezolūciju un nākamā ir eh, automatizētu lēmumu pieņemšana garantējot patērētāju aizsardzību, brīvu pakalpojumu un preču kustību. Pirmā, kas uzstāsies, ir Peleķie kundze. Paldies, priekšsēdētāji, es balsoju par šo rezolūciju. Es domāju, tā ir pamatot ņemot vērā patērētāju aizsardzības standārtus un gribēju arī um, pateikties IMKO komitejas priekšsēdētāji par visām ieguldītajām pūlēm. Uh, Mums patiešām ir jābūt ļoti um, uh, modriem runājot par tehnoloģijām un mākslīgo intelektu. Nu, uh, algoritmi vienā dienā varētu uh, visu mainīt, uh, ietekmēt visu sabiedrības procesus, pakalpojumu jomā valsts. Uh, uh, ir, iestādēs un tā tālāk. Mums jārunā par caurskatāmību, par datu aizsardzību, lai patērētāji varētu uzticēties eh, šādiem pakalpojumam tehnoloģijām. Mēs nedrīkstam pieļaut pilnīgi nekādu diskrimināciju, sevišķi runājot par visneaizsargātākajām eh, grupām, jā, izpētē, jā, zinātnē, bet arī ētikai un caurskatāmībai. Paldies, un tagad eh, Višņēvskas kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es uh, balsoju par šo uh, rezolūcijas uzmetumu, kas attiecas uz uh, patērētāju aizsardzību un brīvu preču un pakalpojumu pārvietošanos. Uzskatu, ka mākslīgais intelekts um, um, glabā sevī milzīgu potenciālu, lai vienkāršot mūsu pilsoņu dzīves. Ir jau daudz dažādu lietotņu, kas šajā jomā tiek izmantotas pakalpojumu nozarē. Uh, un eh, tādā veidā ir iespējams arī ļoti sarežģītus procesus vienkāršot. Tas ir ieguvums mūsu pilsoņiem. Bet, protams, ir jāievēro arī visas juridiskās fīnestes, nevajadzētu ieviest pārāk daudz ierobežojumu mūsu uzņēmumiem, kas vēlas eh, šīs tehnoloģijas izmantot. Rezolūcija ir solis pareizajā vilzienā, kas ļaus atrast labu līdzsvaru. Paldies, un tagad Kohuta kungs. Paldies priekšsēdētāji, ka devāt man vārdu. Ja mēs runājam par automatizētu lēmumu pieņemšanu, tas nozīmē, ka šajā procesa pieņemšanā nav iesaistīti cilvēki. Lēmumu var balstīt uz faktiem, digitalizētu informāciju, nu, daži piemēri. piemēram, izmantojot programmētas algoritmus, eh, izlēmt, kuru kandidātu pieņemt darbā vai nē. Nu, protams, tādējādi lēmums var pieņemt daudz ātrāk, bet kā tad ar riskiem, ka notiks eh, cilvēku profilēšana, eh, datu apmaiņa, nesankcionētā veidā, viss tas ir jāpatur prātā. Es tādēļ balsoju par rezolūciju, kas pieprasa, lai komisija ļoti rūpīgi notiek, novēro notiekošo šajā lauciņā. Paldies, un tagad eh, Tomāčs Eugens no Rumānijas. Paldies, priekšsēdētāji! Es balsoju par šo rezolūciju. Manuprāt, ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību šīm jaunajām tendencēm, jaunajiem mehānismiem un arī e, jādomā, kā patiešām dzīvē norisināsies automatizētā lēmuma pieņemšana. Jā, jaunās tehnoloģijas mums ir nesušas daudz laba, bet e, nevajag zaudēt modrību. Protams, pirmām kārtām ir jāpasargā patērētāji. Mākslīgais intelekts tiek pieminēts aizvien biežāk, tas parādās aizvien lielākā sektora skaitā. Ir jāpasargā visi tehnoloģija lietotāji, sevišķi bērni. Caurskatāmība šeit būtu patiešām jāievēro. Un gala patērētājam ir jābūt informācijai, kā uh, katrā mm, konkrētā situācijā tiek izmantots mākslīgais intelekts. Es balsoju par uh, rezolūciju. Paldies, un tagad vēl es kungs. Ja mēs runājam par mākslīgo intelektu, tas, protams, uh, ļoti lielā mērā mainīs mūsu sabiedrību un arī uh, iepirkšanās paradumus un daudzas citas dzīves jomas vajadzētu garantēt, lai šie procesi būtu caurskatāmi un lai nenotiktu profilēšana, tāda atlasīšana, automatiskā lēmumu pieņemšana ir jāveic objektīvām trešajām pusēm. Uh, Komisijai jāgarantē, ka Eiropas Savienības drošības un atbildības ietvars tiek ievērots pilnīgi visās jomās un lai arī uzņēmumi ievērotu visas nepieciešās normas. Ja runājam par datu koncentrāciju, jāuzmanās, lai tie vienā brīdī nenonāktu tikai dažu privātu uzņēmumu uh, rokās. Paldies! Thank you, kas... Paldies! Un tagad. Uh došu vārdu uh, Dērdres Klūnkundzei no ETP grupas. Paldies priekšsēdētāji, mākslīgā uh, intelekts uh, ļauj daudz ko izdarīt uh, ļoti īsā laikā salīdzināmā ar cilvēkiem, piemēram, finanšu jomā, uh, veselības aprūps un arī juridiskajos aspektos. Uh, Daudzās uh, dzīves situācijās, uh, protams, var tikt pieņemt ļoti svarīgi lēmumi, tādi kā piekļuve uh, juridiskām konsultācijām, kred, iespēja paņemt kredītu vai arī uh, konsultēties ar ārstu. Protams, ka komisijai ir jāgarantē ļoti mm, stingra uh, Eh, standartu ievērošana, lai eh, patērētāji netiktu diskriminēti, lai viņi tiktu pasargāti no visiem riskiem, eh, ko sev līdzi varētu nest tādi pakalpojumi, kuros plaši izmanto mākslīgo intelektu. Ir jāizmanto arī ļoti augsts kvalitātes datu kopumi. Mums pirmām kārtām ir jāgarantē, lai drošības un uh, atbildības jomas tiktu attiecināts arī uz digitālo eh, nozari. Paldies! Un tagad būs balsojuma skaidrojumi par rezolūciju, kas veltīta apvienotās karalistes partnerībai ar Eiropas Savienību. Pirmais Kēle Herkungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Es augstu vērtēju iespēju šeit izteikties, runājot arī par Ziemeļīriju. īriju Ziemeļīrijas pilsoņi arī ar uzmanību vēro, kas notiek, kā tiks pieņemts šis tirzniecības līgums. Un, protams, īrijas pilsoņi ir jāuzklausa, ir simtiem tūkstoši īrijas pilsoņu, kas ir ES pilsoņi vienlaicīgi. Viņi dzīvo Ziemeļīrijā ārpus Eiropas Savienības. Mums, debatējot par šiem jautājumiem, ir jāstāv turpina uzsvērt, cik ļoti ir satraukti šie Eiropas Savienības pilsoņi dzīvojoši uh, Ziemeļīrijā, ir jāievēro lielās piekdienas vienošanās un uh, jābūt arī kvalifikāciju savstarpējai atzīšanai, lai varētu garantēt, ka cilvēki var strādāt abās robežas pusēs un viņu profesionālās kvalifikācijas tiek atzītas abās Eiropas Savienības un apvienotās karalists robežas pusēs. Tas ir ļoti būtiski Ziemeļīrijas pilsoņiem. Paldies! Tagad uzstāsies Marijānī kungs lūdzu. Priekšsēdētāji! Brītu kolēģi ir izstājušies eh, no Eiropas Savienības, devušies prom no šīs zāles, un uh, eh, Naidžels Faraģs tik ļoti ilgi uh, bija šeit tā kā simbols. Uh, un, uh, Kādas tad notiks šīs sarunas? Eiropas Savienības institūcijas nevar turpināt būt augstprātīgas. Un, uh,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 Uh, izturēšanās uh, Brexit sarunu laikā bija patiešām nepiedodama, netika ievērotas, uh, ievērotas tas, ka ir jāsaglabā līdzsvars starp neatkarīgām nācijām, un šāda situācija patiešām nebija tā veiksmīgākā. Un, jā, kas notika šo sarunu laikā? Cilvēki, politiskas personības, ko neviens pat viņu dalību valstī nepazīst, uzvedās tā kā skolnieki skolas pagalmā eh, pārtraukuma laikā, un eh, tas viss noved pie liela hausa, tādēļ es atturējos savā balsojumā. Paldies, un tagad eh, Francis Fižeralds kundze, paldies, es balsoju par šo rezolūciju, kas. Um, nosaka Eiropas parlamenta pozīcijas, domājot par ES un apvienotās karalists attiecībām nākotnē. Uh, Ja tiek parakstīts šis tirzniecības līgums, tam ir jābūt vienam no svarīgākajiem šī sasaukuma laikā. Ir jābūt godīgai apmaiņai, jāsaglabā visas pārvietošanās brīvības, un, protams, abām pusēm ir jāievēro savas saistības. Mēs nedrīkstam apmierināties ar tādiem um, divdomīgiem ziņojumiem no apvienotās karalistes, ko esam nereti dzirdējuši. Jāgarantī arī Ziemeļīrijas interesu ievērošana. Ir jābūt godīgiem noteikumiem pilnīgi visiem, un es ceru, ka mēs varēsim sadarboties ar apvienoto karalisti auglīgi, lai abām pusēm šīs attiecības, šie nolīgumi būtu izdevīgi. Abām pusēm es uzsvaru. Un Mēs runājam par milzīgiem tirzniecības apjomiem, un vēl svarīgāk ir saglabāt mieru Ziemeļīrijā. Nolīgums nekādā veidā nedrīkst apdraudēt labās piekdienas vienošanās principus. Ir jāievaro tas, kas tika noteikts arī izstājas nolīgumā, un mums būs ļoti rūpīgi jāsako noteikumu attīstībai turpmāko mēnešu laikā. Paldies, un tagad lūdzu Višņevskas kundze. Lielas paldies priekšsēdētājiem! Attiecības starp Eiropas Savienību un apvienoto karalistī šodien ir jāreglamentē. Šajā rezolūcijā ietvērtas eh, vadlīnijas, ko parlaments dod komisijai, lai vestu pārunas ar uh, apvienoto karalisti. Rezolūcijā ir runa par veselu virkni politikas nozaru, kas sadalīts četrās daļās - ekonomiskā partnerība, specifiskāka sadarbība, tematiskā sadarbība un partnerība drošības un ārlietu jomām. Ir acīm redzami, ka trešā valsts nevar būt ar tādām pašām prerogatīvām, ar tādām pašām tiesībām un ieguvumiem kā dalība valsts Jāatcerās, ka turpmākās attiecības starp Eiropas Savienību un apvienoto karalisti eh, tām ir jābūt pēc iespējas labākām un jābalstās uz sadarbību. Apvienotā karaliste eh, kaut vairs nav ES dalība valsts, ir liela Eiropas valsts un eh, tā ir ekonomiskās sadarbības saites drošības jomā Eiropas mm, Savienības un AK interesēs ir, lai šīs attiecības būtu pēc iespējas labākas, tāpēc balsoju par šīs rezolūcijas pieņemšanu. Paldies! Un tagad Šoidrovs kundze. Paldies priekšsēdājiem. Lai arī es neatbalstu to, ka apvienotā karalista izstājas, bet mums nav citas izvēles, kā atbalstīt to, lai pēc iespējas ātrāk tiktu noslēgta vienošanās par turpmāko sadarbību un partneru attiecībām ar apvienoto karalisti. Uh, Manuprāt, svarīgi ir, lai Eiropas parlaments uh, vienotos un lai Eiropas Savienība arī turpmāk būtu vienoda. Es priecājos par to, ka mēs esam viensprāts tajā, ka mums ir jācenšas nodrošināt pēc iespējas labāku sadarbību. Mēs ņemam vērā to, ka apvienotā karaliste vēlēsies no, noslēgt uh, brīvās tirsniecības nolīgumu un mēs sagatavosim visus priekšnoteikumus un centīsimies nodrošināt to, lai lauksaimniecības produkcija un pārtikas preces, kas nonāk tirgu, uh, būtu saskaņā ar visiem noteikumiem par izcēlesmi, pesticīdu pielietošanu un tā tālāk un tā joprojām. Eiropas Savienība vēlētos panākt arī to, lai tiktu saglabātas tiesības tiem Eiropas Savienības pilsoņiem, kas dzīvo apvienotajā karalistē. Paldies! Paldies, nākamais runātājs Paspišielkungs. Jā, paldies, priekšsētāji, reiz atbalstīju šo mandātu sarunu uzsākšanai. Ļoti svarīgi, lai tiktu ievērot vairāk principu. Vispirms, lai būtu skaidrība par mūsu valstu pilsoņu tiesībām, bet lai arī Britiem būtu tiesības uz brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā. Un lai no šīs vienošanās iegūtu abas puses. Uh, Apvienotajā karalistē dzīvo 30 tūkstoši čehu, viņiem ir nepieciešams mūsu atbalsts. Un tālāk runājot par privās tirsniecības nolīgumu, te priekšnoteikumi ir jārā, jāizstrādā tādā veidā, lai eksportētājiem abās pusēs būtu iespējas izmantot priekšrocības, ko piedāvā otra tirgus. Uh, Daudzi Čehijas uzņēmēji eksportē savu produkciju uz apvienoto karalisti, un mums ir jādara viss iespējamais, lai viņu eh, darbības eh, noteikumi netiktu ierobežot. Paldies, paldies! Polčak, yes, es atvainojos, saka priekšādā Polčakungs, par jums piemērs lūdzu vārds jums Polčakungam já jsem byl nešťastný z brexitu a musím říci, že přeji Velké Británii. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es ļoti bādājos par breksitu, bet, protams, novēlu veiksmi apvienotajai karalistei un es domāju, ka mums ir jāatbalsta mandāts sarunām par jaunām partnerattiecībām. Es esmu pārliecināts, ka joprojām pastāv risks par uh, tā dēvēto hard brexit. Un mēs nevaram teikt, ka mums ir jāpanāk vienošanās par katru cēnu. Šoidrovs kundze jau runāja par to, ka ir jāizmanto vesela virkne dažādu priekšnoteikumu. Mums ir jādomā arī par īrijas republiku, par Ziemeļīriju, par lauksaimniecības produkciju, kurai ir jāatbilst visiem noteikumiem. To mums jācenšas nodrošināt, un mēs nevaram paļauties spiedienam ne no vienas puses, uh, Un šī vienošanās noteikti būs saistīta ar dažādu reģionālo parlamentu valdību. Tas noteikti ir jāņem vērā. Lielas paldies! Paldies tagad, Bompārkungs! Paldies, priekšsādātājs kundze, godātie kolēģi. Pārunu eh, mandāts sarunām ar apvienoto karalisti ir eh, sagatavošana vislielākajam brīvās tirzniecības līgumam, ko jebkad noslēgus Eiropas Savienība. Protams, uh, Tur ir virkne labu ideju par Eiropas sociālo modeli un arī vēlmju un domāšanu, bet nu nebūsim naivi. Aiz skaistās virskārstes ka, mēs redzam ieciklēšanos uz brīvu mm, šo tirzniecību, kas kaitē mūsu cilvēkiem, samaļtos. Tāpat eh, tikai Mm, eh, suverenitāte tiek eh, kā, mm, ietekmēta. Tāpat arī eh, nav tā, ka mm, tirgus mehānismi varētu risināt klimata krīzi un visbeidzot arī sadarbība militārā jomā kopā ar NATO, kas ir īstenībā kareivīga un novecojas iestāde. Apvienotā karalista pametusi Eiropas Savienību un izskatās, ka viss turpinās kā iepriekš, bet kas tad jums ir vajadzīgs, lai parlaments beidzot gūtu mācības? Paldies!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 Kjučuka kungs, man ļoti žēl jūs apturēt, bet nebija tulkojuma, vai jūs varētu atsākt savu runu. Liels paldies, mēs nu pat to uh, atklājām. Tev подкрепих днешната резолюция, защото има... Es atbalstīju šīs dienas rezolūciju, jo mums ir nepieciešama visaptvaroša vienošanās starp ES un AK. Mēs eh, uzskatām, ka nepieciešamas ambiciozas partnerattiecības. Mums ir vairāk mērķi. Mēs ticam, ka apvienotāji karalistai jāspēj pārakstīt eh, brīvās tirniecības nolīgumi pašai savā vārdā. Tas ir tas, ko mēs vēlamies - bez tarifu, bez muitu, bet arī bez dempinga vienošanās. Tomēr premjeras Džonsons vēlas ko citu. Viņš vēlētos Kanādas tipa vienošanos vai pat Austrālijas tipa uh, vienošanos. Vienā no gadījumiem ir ierobežojumi, un otrā gadījumā jums būtu jāievēro uh, PTO noteikumi. Un te mums ir jāsaka, ka lai kāda būtu vienošanās ar PS un AK, apvienotā karaliste būs paliks trešā valsts. Mums ir jāturpina sadarbība starp abām valstīm. Nu, Lielas paldies! Tagad viena minūte. Tomakas kundzei paldies! Britānija nu mai este în Uniunea Europeană, însă Mēs esam tādā situācijā, ka mēs runājam par pagātni ar apvienoto karalisti, bet tagad mums jāveido īpašas attiecības ar apvienoto karalisti. Tamdēļ es domāju, ka vajadzētu ņemt vērā divus aspektus. Vispirms, ir daudz britu, kas nemaz nevēlējās, lai uh, apvienotā karaliste izstātos, un ir 2,3 miljoni Eiropas uh, Mm, pilsoņu, kas atrodas apvienotajā karalistē šobrīd, un eh, viņiem nevajadzētu ciest no populistu politikas, kas noveda apvienoto karalisti šādā situācijā. Tātad mums jāiziet no premises, ka var būt kādu dienu, kas to lai zina, apvienotā karalista atgriezīsies Eiropas Savienībā. Paldies! Nākamais runātājs, paldies priekšsēdētāji! Man ļoti žēl par to, ka apvienotā karaliste ir izstājušies no Eiropas Savienības. Redzēsim, kādas tam būs sekas. Bet esmu gandarīts, ka e, mums nebija bez vienošanās Brexit. Barunas būs smagas. Bet Eiropas parlamentam ir jāstrādā aktīva loma šajā procesā, jo mēs paši esam institūcija, ko ir tieši ievēlojuši pilsoņi, un mums ir jāparūpējas par to, lai pilsoņu tiesības tiktu ievērotas. Jaunais mandāts ir labs, jo tiek pieminēti pienākumi un tiesības no pašreizējās sistēmas, bet jaunā sistēma atšķirsies no dalības Eiropas Savienībā. Protams, Empel komiteja ir teikusi, ko viņi domā par to visu, un šis viedoklis ir ticis ņemts vērā. Uh, Mums ir jārespektē savas sarkanās līnijas, tad, kad parlaments dos savu piekrišanu. Tagad no EKR Žonskas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs saskaramies ar bezprecedenta situāciju. Eiropas Savienība pēc Brexit ir, eh, protams, svarīga, bet eh, novājināta institūcija. Lietas ir jāsauc īstajā vārdā. Šodien mēs eh, aizsākam pārunas, lai slēgtu vienošanos ar apvienoto karalisti. Uh, un lai rastu nosacījumus jaunajām attiecībām. Es vēlu Barņiekungam atrast pēc iespējas veiksmīgāko modeli, bet es eh, vēlu visiem ES un AK eh, iedzīvotājiem labas attiecības turpmāk. Tas ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu apdzēst šo ugunsgrēku, lai mēs kopīgi varētu raudzīties nākotnē. Apvienotā karaliste ir ļoti svarīga valsts, tā spēlē būtisku lomu uh, drošības ziņā, piemēram, un es domāju, ka Eiropas brītu pilsoņi, pasaules pilsoņi, nu, viņi visi ir jāizvirza pirmajās rindās. Mums visiem ir nepieciešama droša Eiropa un droša pasaule. Lielas paldies! Klūnas kundze, paldies! Mm, tirzniecības. Mm, Līguma slēgšana, tad, kad eh, tā notiks, eh, visu pirms tai ir jāgūst parlamentā apstiprinājums. Tāpēc es eh, atzinīgi vērtēju rezolūciju, ko es atbalstīju, kas nosaka mūsu prioritātes un kam tad būtu jābūt iekļautam šajā līgumā, ir atrunāts. Jo īpaši lielās piekdienas vienošanās un situācija, kāda ir Ziemeļīrijā, kas ir jāaizsargā. Šī mm, Eh, runa par biežajiem ceļotājiem ir pieminēti pārunu mandātā, tas arī ir jāizrunā. Eh, šī vienošanās ir nepieciešama abām pusēm, kas nāktu par labu eh, abām pusēm, lai Eiropas uzņēmumi nebūtu sliktākā situācijā. Mums ir jāaizsargā Eiropas patērētāji Jāatzīst, ka tas ir unikāls e, gadījums. Sastāv lielākā ekonomika pasaulē bijusies dalība valsts ir e, apvienotā karaliste. Lielas paldies! E, tagad Sikorska kungs, vārds jums. Lielas paldies! Es balsoju par šo vienošanos, bet ņemot vērā to, kāda ir situācija, kāda ir Britu valdības sarkano līniju pozīcija. Un eh, tas, ka vairs ne, apvienotā karaliste nebūs es tiesas jurisdikcijā, nebūs brīva pārvietošanās, es domāju, ka tas eh, novedīs pie tāda nepārāk veiksmīga preču vienošanās. Un, uh, Tagad ir arī eirofobi, kas um, tagad sāk ciest neveiksmi apvienotajā karalistē. Uh, Britu valdība saprot, ka būs uh, muitas kā uh, kontrola un pārbaudes nākamā gada janvārī, un tam dēļ brīvākas tirzniecības vārdā apvienotā karaliste uh, cels eh, barjeras ar vislielāko partneri tirdzniecībā. Kas tā ir par katastrofu? Eh, Paldies, un tagad vārds eh, Kelī kungam. Paldies. Es atbalstīju šo rezolūciju par priekšlikumu par ierosināto mandātu sarunām par jaunām partnerattiecībām, jo runa ir par turpmākajām partnerattiecībām starp Eiropas Savienību un apvienoto karalisti. Uh, Ir ārkārtīgi svarīgi, lai tā atspoguļot arī politisko deklarāciju un tiktu panākt plaša uh, partnerattiecību, uh, pat, plašas partnerattiecības ar apvienoto karalisti. Jo paralēli jānotiek sarunām, un tad mums ir jāizlem par uh, turpmākam attiecībām, un tas, protams, ietekmēs mandātu tiek runāts par to, ka ir nepieciešams uh, joprojām aizsargāt kopīgo ceļošanas uh, telpu un uh, panākto vienošanos, un īrijai joprojām tā ir liela prioritāte, eh, paliekot eh, Eiropas Savienībā. Paldies jums, kolēģi, ka jūs turpināt atbalstīt mūsu prioritātes, un es tiešām ceru, ka būs ļoti laba sadarbība arī no apvienotās karalistas puses, un mēs varēsim daudz ko panākt. Lielas paldies, un tagad es aicinu nākamu runātāju. Tas ir ziņojums par Eiropas centrālo banku, tagad ir balsu skaidrojums, un es aicinu Volasa kungu. Priekšsēdētāji. Īrijas centrālā banka joprojām strādā pie 30 miljārda eiro, kas tika izmantots 2008. gadā, lai varētu izpirkt bankas. Eiropas centrālā banka joprojām pieprasa, lai 31 miljārds eiro būtu izņemts no apgrozības, un lai to darītu, īrijas centrālā banka, īrijas iedzīvotāji ilgi cietuši no šāda lēmuma, un arī šāda taupības pasākumi ir ietekmējuši ļoti negatīvi. Eiropas centrālās bankas iepriekšējiem vadītājiem Marija Dragi arī šī situācija likās tāda pati, taču situācija šobrīd ir kļuvusi par pastāvīgu laiku, gan vairs nav nepieciešams īstenot taupības programmu. Absolūtā atsaistīšana starp ekonomikas politiku un demokrātiju, tieši kā teica teica Vācijas ministres 2015. gadā, vēlēšanas jau neko nemaina, jo noteikumi paliek spēkā. Īrijai ja tagad ir nepieciešami uh, jauni risinājumi, un šķiet, ka ECB uh, ir, ir aizmirsus. Liels paldies! Un tagad es aicinu EKR grupas vārdā Vaimera kungu. Paldies priekšsēdētāji! Šajā Eiropas parlamenta sasākumā Mēs vairāk kārt esam pieprasējuši uh, Zviedrijas viedokli par iestāšanos Eirozonā. Jūs šeit uh, ziņojumā runājat, ka Zviedrijai ir obligāti uh, jākļūst par Eirozonas valsti. 2003. gadā mums bija referendums un lielākā daļa iedzīvotāja nobalsoja pret dalību Eirozonā. Jā, ir piecas valsts šobrīd, kurās nav kas nav Eirozonā, un, protams, atsevišķos gadījumos eh, nav viegli kontrolēt plūsmas, bet mēs vēlamies paturēt savu valūtu, savu kronu. Kāpēc jūs to nesaprotat? Jūs uzskatāt, ka esat demokrāti, bet pēc būtības uzdāties eh, kā cilvēki, kas nesaprot, kas ir demokrātija. Jā, Varbūt eh, mums ir tāda valdība, kas pagaidām vēl nav eh, sarunājusi risinājumu attiecībā uz mūsu atteikšanos eh, eiro. Bet kopumā mēs to nevēlamies. Un tagad es aicinu Obrī kundze. Paldies! Pirms dažiem mēnešiem visi priecājās, ka tagad Eiropas centrālo banku vadīs sieviete, bet jāsaprot, ka mēs tagad vairs aiz kokiem neredzam mežu. Un būtībā tas ir seksisms, kas valda šeit. Un jāsaka, ka šobrīd Eiropas centrālajai bankai ir ļoti lielas pilnvaras. Un jāsaka, ka netrūkst sieviešu, piemēram, gan padomē, gan arī augstākajā vadībā ir gana daudz procentuāli sieviešu. Tas nozīmē to, ka acīm redzot, nebija obligāti ievēlēt sievieti šajā amatā. Tajā pašā laikā jāsaka, ka tomēr sievietes nav pietiekami daudz pārstāvētas bankās. Domāju, ka galvenais ir zināšanas, nevis dzimums. Paldies! Un nākamam vārds Dalī kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Es ļoti priecājos Lagardas kundzi redzēt vakar šeit, un man ļoti žēl, ka nebija iespēja uzdot viņai jautājumus. Protams, ka arī īrijā mēs ļoti labi viņu pazīstam ar taupības pasākumiem, tad, kad viņa bija valūtas fonda vadītāja. Uh, Un jāsaka, ka patiesībā tie bija pilnīgi zaudēti desmit gadi. 64 miljārdi, ko mēs zaudējām bankās, bet cilvēku zaudējumi ir daudz lielāki. Cilvēki palika bez mājvietām, bija pusbadā un tam līdzīgi. Bet pagājušā nedēļas nogalē jāsaka, ka šī cena bija pienākusi atmaksas diena, jo abas svarīgākās partijas tika ievēlētas, uzvēl, uzvarēja, un neoliberālisms Eiropas centrālās bankas ietvaros netiks tolerēts. Paldies! Nākamā Modīngas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Lielākās finansiālās problēmas Eiropas Savienībā ir stabilitātes pakts, kas īsteno ļoti prociklisku aktīvu politiku un tas neļauj risināt problēmas, neļauj investēt, investēt arī oglekļa neitrālā ekonomikā, cīnīties ar klimatu. Jāsaka, ka Eiropas centrālai bankai tās mandātā arī ir klimata aizsardzība. Jāsaka, ka oglekļa šī krīze ir ļoti nopietna. Miljardi ir tikuši iepludināti dažādos finanšu tirgos, bet būtu svarīgi tādu pašu līdzekļu daudzumu tomēr veltīt arī klimata aizsardzībai. Mēs runājam arī par zaļajām obligācijām. Un Eiropas centrālās bankas mandātā tas būtu. Es balsoju pret.